Uh, good morning, everybody. Labrīt visiem, lūdzu. Labrīt. Joint... Šī ir kopīgā triju parlamentu komiteju sēde. Un vai jūs lūdzu varētu uh, parūpēties, uh, lai Aleksējus kundze saņemtu tulkojumu, kaut gan es zinu, ka viņi, protams, runā angliski. Uh, Šī ir triju komiteju ārlietu komitejas, eh, ko pārstāv Albertīnī kungs priekšsādātājs, attīstības komitejas, kuru pārstāv vicepriekšsādātājs Triflers kundze, un treškārt eh, cilvēktiesība apakškomitejas, eh, kuru pārstāvu es šeit kopīgi sēda. Un gribētu sveikt deputātus, kas ir no šīm visām komitejām ieradušies. Un gribētu arī minēt, ka uh, delegācija attiecībām ar Krieviju arī šeit ir pārstāvēta. To pārstāv Fleckensteina kungs, delegācijas vadītājs. Un uh, droši vien ieradīsies arī vēl citi deputāti. Mums šorīt eh, vajadzētu diezgan praktiski rīkoties un runāt par to, kā Eiropas Savienība eh, varētu atbalstīt Saharau balvas laureātus. Mēs viņus vēlreiz gribētu apsveikt, un mēs zinām, ka Kovaļova kungam bija uh, nedaudz jāatpūšas pēc eh, diezgan saspringtas programmas, kas jums eh, bija pēdējo 48 stundu laikā. Un man bija tā privilēģija doties jums eh, līdzi no Maskavas uz Strasbūru, un man bija īpašs prieks Maskavā pirms tam piedalīties statautiskā konferencē, kas pieminēja Andreju Sakarovu. Un uh, 14. decembrī pirmdien bija uh, Andreja Saharau 20. nāvas gada diena. Andrejs Saharaus ir viens no memoriāla dibinātājiem. Šajā kontekstā es arī izmantoju iespēju paraudzīties, kas notiek uz vietas Krievijā un apmeklēju uh, Jēkaterinburgu, kas ir uh, Sibīrijā un tiku ar uh, eh, Alekseju Nikaforo, kas ir cilvēktiesība aizstāvis, viņam ir 25 gadi, un manuprāt, viņš ir nelikumīgi cietumā, viņš ir uh, tieši politisko aktivitāšu eh, dēļ um, apcietināts. Uh, Un uh, mums vajadzētu līdz ar to lūgt mūsu Sahavarovu laureātiem pastāstīt par tagadējo cilvēktiesību situāciju Krievijā. Mēs esam ļoti satraukšies par to, ka cilvēktiesība aizstāvi situācija ir pasliktinājusies un uh, mūs ļoti šokēja uh, jaunumi, kas uh, mūs sasniedza 15. jūlijā, kad tikko bija sācis darboties šis parlaments. Un, protams, šeit es runāju par Natālijas Estemīrovas uh, noslapkavošanu. Un, protams, mēs esam ļoti priecīgi, eh, ka dzirdējām no jums, ka eh, memoriāls atsāks savu darbu Ziemeļa Kaukāzā. Ļaujiet man tagad eh, dot vārdu Albertīnī kungam, ārlietu komitejas priekšsādātājiem. Lūdzu, Albertīnī kungs. Grazie, prezidenti Autola. Anch'io vorrei un... Paldies, Es vēlētos um, pievienoties uh, kolēģi teiktajam un vēlos uh, mīļi sveikt Saharova balvas uh, ieguvējus. Tā ļoti prestiža balva. Un es tiešām ceru, ka tas, ka jūs esat uh, ieguvuši ba Saharova balvu, jums palīdzēs jūsu darbā cīnoties par cilvēktiesībām. Sahara balva tika piešķirta memoriālam Krievijas eh, tātad biedrībai, un tā ir tikai viena no Eiropas parlamenta aktivitātēm. Un ļaujiet atgādināt par iepriekšējām rezolūcijām, ko pieņēma parlaments attiecībā par cilvēktiesību uh, aizstāv nogalināšanu par situāciju Ziemeļkaukāzā, jo sevišķi Čečenijā. Un es arī vēlētos atgādināt par uzklausīšanām, kas notika parlamenta komitejās. Viena bija 2009. gada septembrī, kuru vadīja Hautals kundze cilvēktiesību apakškomitejā. Un tas mums, eh, tas mums deva iespēju sakot situācijai Krievijā un izveidot rekomendācijas gan padomai, gan arī komisijai. Attiecībā uz, uz attiecību veidošanu ar Krieviju saistībā ar šiem jautājumiem un Eiropas e, parlaments tādā veidā parāda to, kādas ir mūsu prioritātes. Pirms e, samitiem, kas e, tiek noturēti starp Eiropas Savienību un Krieviju, Un pavisam drīz būs sarunas par sadarbības uh, nolīgumu, kam vajadzētu nodrošināt uh, cilvēku tiesību uh, ievērošanu bijušajā padomju savienības teritorijā. Eiropas parlaments uzskata, ka strateģiska partnerība, kādu Eiropas Savienība vēlas nodibināt ar Krieviju, ir jābalsta uz vērtībām Un es domāju, ka Saharova balvā ir arī šāda sastāvdaļa. Mūsu aps, divsajās attiecības ir jābalsta uz cilvēktiesību aizsardzību. Un tam ir jābūt eh, jaunā sadarbības eh, nolīguma pamatā starp Eiropas Savienību un Krieviju. Mēs vēlētos eh, tiešām izteikt abrīnu par jūsu drosmi, par jūsu apņēmību, kā memoriāla pārstāvjiem. Orlava kungs, Aleksejeva kundze un Kovaļeva kungs ir eh, klātesoši, un es ļoti uzmanīgi klausīšos eh, jūsu viedokļos par to, kā Eiropas parlaments jums varētu palīdzēt jūsu ikdienas cīņām. Mēs esam šeit, lai jūs uzklausītu. Un tad mēs eh, arī varēsim tālāk nodot jūsu viedokli. Jo es domāju, ka jūsu izcilais darbs, ko jūs veicat eh, aizstāvot eh, cilvēktiesības un kas jums tik daudz ir maksājis, palīdzēs uzlabot cilvēktiesību situāciju jūsu valstī un arī visā pasaulē. Paldies par uzmanību! Paldies, ka esat kopā ar mums šorīt! Paldies, Albertīnī kungs. Tagad es vēlētos eh, dot eh, vārdus Strivela kundzei no attīstības komitejas. Jā, kā pirmā vicepriekšsēdētāja attīstības komitejā, es pievienojos kolēģiem un viņu teiktajiem apsveikumu vārdiem. Es arī eh, no sirds eh, sveicu jūs eh, sakarā ar Saharovu balvas piešķiršanu. Jūs reprezentējat organizāciju Memoriāls un šādā veidā mēs paužam atzinību no parlamenta puses jūsu cīņai par cilvēktiesībām pārstāvot attīstības komiteju, es īpaši vēlos paust manu uh, apbrīnu par memoriālu darbu konflikta zonās uh, bijušos Padomu Savienības uh, teritorijā. Cilvēktiesību aizsardzība ir ne tikai likumība un morāla uh, pienākuma daļa, bet arī absolūti nepieciešama un neatņemama sastāvdaļa Un manai attīstībai aizstāvot tos, kam uh, <clears throat> nav iespēju uh, izdzīvot vai kur ir pārvietot konfliktu sek, uh, rezultātos. Cilvēktiesības ir uh, samierināšanās pamats uh, tad, kad uh, bruņotie konflikti ir mm, pabeigti. Pēdējo desmitgažu laikā mēs redzam, ka ir pieauguši cilvēktiesību pārkāpumi konfliktzonas. Uh, izvērtējums tieši konflikta zonās un kāda ir pārkāpuma bijuši, ko veids memoriāls, ir ļoti būtisks instruments, lai pārtrauktu šāda, šādas tendences. Šīs izmeklēšanas ir būtiski e, elementi, lai radītu īpašu uh, attieksmi, e, lai sabiedrība par tiem uzzīmētu, lai politika varētu iejaukties, jācīnās pret nesodāmību un jāmēģina preventīvi eh, rīkoties, eh, novēršot eh, pārkāpums. Orlaukungs, Kovaļevkungs un arī Aleksējevas kundze. Jūsu darbs ir absolūti būtisks un nepieciešams. Mēs apzināmies, ka tas ir arī bīstams darbs, un mēs ceram, ka Eiropas parlamenta atbalsts jums dos drosmi, <clears throat> tāpat kā visiem citiem cilvēktiesību aizstāvjiem, turpināt darbu. Merci, madame Strifler. Paldies, Striflers kundzei. Es gribētu paziņot, ka ir uh, izdalīti divi dokumenti. Tas ir paziņojums presei vakar uh, par. Uh, eh, situācija Čečenijā, un vēl viens dokuments, kas ir ļoti nozīmīgs. Tas ir ieteikumu uh, saraksts, to ir sastādījušas nevalstiskas organizācijas, pārsvarā no Krievijas, Krievijas organizācijas par cilvēktiesību konsultācijām Stokholmā novembrī. Un es ceru, ka mēs varētu um, diskusiju laikā um, pievērsties arī šī dokumenta e, izvērtēšanai un diskusijām par to, bet tagad uh, aptuveni septiņas minūtes dodu laiku uzrunai Orlova kungam un Aleksējevs kundzei. Orlova kungs, lūdzu. Большое спасибо. Liels paldies par sniegto iespēju uzstāties šeit. Pirmām kārtām paldies par balvu. Paldies par tiem labajiem un sirsnīgajiem vārdiem, ko jūs izteicāt mums. Man bija ļoti patīkam uzklausīt un dzirdēt to, ka cilvēku tiesības būs integrāla daļa tās vienošanās tekstā, kas eh, tiks noslēgts ap Eiropas Savienību un Krieviju. Bet šeit rodas eh, jautājumi. Kā uh, jūs visdrīzāk visi labi zinat, situācija ar cilvēktiesībām Krievijā nebūtu nav laba, un tā ir tendence pasliktināties vēl vairāk. Ja pirms pāris gadiem, pirms diviem gadiem mēs runājām, piemēram, vairāk par uh, cilvēktiesību pārkāpumiem saistībā ar tiem, kas pie mums vēršas. Tagad mums ir jārunā par spiedienu, kas tiek īstenots uz mums par um, draudiem, kas nāk no tiesību uh, aizsardzības organizācijām. Šis spiediens ir tagad pastāvīgs, bet um, divu, gadu, divu pēdējo gadu tas ir uh, Uh, bezprecedenta gadījums. Mūsu kolēģis vienkārši nogalina, nogalina ne tikai Ziemeļkalkozā, bet nogalina arī citos reģionos un citos reģionos Krievijā, to skait arī Maskavā. Tieši tādēļ pilsoniskā sabiedrība Krievijā, tai ir nepieciešams atbalsts. Protams, ka neviens uh, nevar uh, Krieviju atgriezt uz uh, demokrātiju un brīvības uh, ceļu, izņemot uh, Krievijas tautu un Krievijas uh, pilsonisko sabiedrību. Uh, bet ja mūs piespēdīs apklust ar rupju varu, tad eh, patiesi šī cerība būs būtiski samazināta. Un tagad jautājums par jauno vienošanos un arī par um, dialogu starp Eiropas uh, Savienību un Krieviju par cilvēktiesībām. Kādā formā šis dialogs notiek? Pat laban, Dialogs notiek konsultāciju ietveros Eiropas Savienība, Krievija, cilvēku tiesībās, un tās notiek vienreiz pusgadā. Mēs no Krievijas pilsoniskajām organizācijām sākumā šo dialogu formu stvērām ar lielu interesi un entuziasmu. Un katreiz pirms katras šādas konsultācijas mēs gatavojam mūsu ziņojumus un iepazīstinam ar tiem. Bet kas notiek? Šīs konsultācijas ir pārvērtušās mums, tas ir uh, skaidrs, tās ir tukšas runas. Ierēģi uh, no Eiropas Savienības uh, runā ar uh, Krievijas ārlietu ministrijas uh, ierēģiem. Vienu uzdod jautājumus, otru atbildi. Krievijas ierēģi ļoti bieži uh, sniedz uh, melīgu informāciju. Mēs to zinām uh, no konkrēta tiem stāstiem par eh, šīm tikšanās reizēm, bet viņa partneri no Eiropas Savienības visdrīzāk apmierina pieņem šādas atbildes pieņemtās zināšanai, un dialogs ar to beidzas. Nu, tā tad dienu parunāja, dienu uh, uzdeva jautājumus, saņēma milīgas atbildes, un uh, katrs uz savu pusi un mm, tā uz pusgadu. Bet nekāda tāda nopietna sistemātiska darba šajā pusgadā nenotiek. Un vēl vairāk, katru reizi mainās prezidentūra, jauns priekšsādātājs ierodas, kas organizē jaunas konsultācijas, un mēs bieži redzam, ka pēctecība no vienām uz otrām konsultācijām tiek pārtraukta, un tie jautājumi, kādi tika agrāk uzdoti, tie vairs netiek skatīti nākošajā konsultāciju reizē, tiek jauni skatīti. Situācija tāda, saprotiet, ka cilvēktiesības attīstās vienā virzienā Krievijā, un konsultācijas pašas par sevi Vēl konsultācijās nepiedalā, nepiedalās nevalstiskās organizācijas. Tā ir Krievijas vaina, tā ir Krievija, kas saka nē. Bet tas ir liels mīnus šīm konsultācijām. Konsultācijās no Krievijas puses nepiedalās neviens, izņemot uh, ārlietu ministrijas ierēģiem. Un viņi bieži vien saka, mēs uh, nezinām, mēs neesam informēti par šādiem tādiem jautājumiem, mēs nevaram atbildēt. Un tad, eh, kad eh, mūsu Eiropas eh, partneri piedāvā ietvert speciālistus, piemēram, iekšlietu ministrijas prokuratūras speciālistus, kas tieši ar konkrētiem jautājumiem nodarbojas, atbildi ir tāda pati nē. Tātad saprotiet, tādā formā šīs konsultācijas uh, nav uh, saprātīgi. Nu, vismaz mums liekas, ka tās nav uh, tā, tā ir tāda dziļa jēga. Mēs nolēmām tā nopietni neizturēties pret šīm konsultācijām. Visdrīzāk, ka mēs negatavosim mūsu ziņojumus šīm konsultācijām, jo mēs vienkārši redzam, ka tas nav tāds īpaši saprāt, nu, ar tā jēgdarbs. No Eiropas komisijas es zinu mm, cilvēki, kas gatavo šīs konsultācijas. <clears throat> Arī viņi daļēji domā, ka tā ir tāda, nu, uh, bezjēdzīga turpināšanas uh, forma un meklē jauns formas šīm konsultācijām, piemēram, gatavojot uh, uh, vizīti uh, Krievijā, jo uh, konsultācijas uh, Krievijā, Krievijas puse vispār atsaka uh, īstenot, tātad Krievija visu laiku saka nē, un šīs konsultācijas uh, paliek nevērtīgākas. Un ierašanās uh, uh, Mm, kad delegācija no Eiropas Savienības ierastos Krievijā, būtu saprātīga. Bet kāda līmeņa ierēģi vēlēs tikties ar šo delegāciju? Vai vismaz sagatavošanās laikā viņi saņems tādas pilntiesīgas atbildes uz jautājumiem? Vai šo sagatavošanas vizīšu laikā Maskavā Krievijas nevalstiskās organizācijas varēs arī tikties? Uh, šo a, eh, tikšanos kontekstā. Jautājumu ir daudz, un man liekas, ka Krievija atkal uz lielāko daļu no jautājumiem atbildēs ar nē. Un tad atkal tam nebūs jēgas. Tātad redzēt no mūsu puses, eh, man liekas, ka no Eiropas, no Eiropas Savienības puses ne, tiek pielikt pietiekam daudz pūliņu, lai šīs konsultācijas pievērst, nu, kam tādam ļoti saprātīgam. Vai arī vajag pārtraukt šīs konsultācijas, jo tāda uh, eh, konsultācija. Uh, vērtības samazināšana, nu, praktiski tikai, teiksim, tāda tēla radīt, ka sarunas notiek nekā runāt, ir, teiksim, tāda pārtraukšana būtu labāk nekā šāda veida sarunas. Tātad mēs nesaprotam, vai š, patiesi šie cilvēku tiesību jautājumi būs neatņemama šīs vienošanās sastāvdaļa, un vai patiesi tās um, ieņems tādu nopietnu vietu pēdējo divu gadu laikā. Liela uh, Krievijas nevalstisko organizāciju daļa visu laiku vērsās uh, pie Eiropas Savienības pārstāvjiem. Runāja par nepieciešamību, lai ies, ietvert tādu speciālu sadaļu par noteiktām tēmām. Bet cik es tagad saprotu, atbildēs vien vēl ir nē, tādas sadaļas nebūs. Kādēļ? Tādēļ, ka Krievija negrib. Uh, Nu, saprotiet, ir tāds jautājums šai kontekstā, cik tālu uh, saprātīgi ir šādu nopietnu jaunu vienošanos noslēgt starp Eiropas Savienību un Krieviju bez uh, tā, ka šajā dokumentā liela nopietna uzmanība tiek uh, pievērsta tāpat kā citām sadarbības formām, <clears throat> arī cilvēktiesībām. Visi šie jautājumi ir. Uh, Bet mūs māca bāžas, ka es patiesi dialogu ietvaros ar Krieviju ir gatava piešķirt lielu adekvātu uzmanību uh, cilvēktiesību jautājumiem. Un pēdējais, esmu ļoti pateicīga līdzīgs uh, tam, ka šeit ir rekomendācijas un ieteikumi tā, no tās konferen konferences, kas bija Stokholmā šī gada septembrī. Un vēlos uh, pievērst uzmanību tam, ka runa, um, runas nosaukums ir um, draudi uh, darbībai Ziemeļkaukāzā. Bet, nu, jāsaka, ka šie ieteikumi praktiski būtiski uh, palīdzēs visai Krievijas pilsoniskai sabiedrībai. Un tas ir tas virziens, uh, kā iedarboties uz Krieviju un kas būtu ļoti liederīgs un kas a, palīdzētu tiem, kas cīnās par a, cilvēktiesībām Krievijā visos reģionos. Paldies! Paldies, uh, Orlov kungs! Uh, pavisam īsi pārspiezīmes. Es zinu, ka Eiropas ierēdņi uh, izmisīgi cenšas rast šīm te cilvēktiesību konsultācijām jaunus veidus un formas, jo mēs visi esam tiešām vīlušies uh, par to, ka nav rezultātu šīm konsultācijām. Tad, tad mēs ar jums arī gribētu strādāt kopā. Un otrkārt, šī te rotējošā prezidentūra jau tagad mums ir augstā pārstāve ārpolitikā, un tas nozīmē, ka būs jauna veida nepārtrauktību, un mēs kā parlaments ļoti ceram, ka tas veicinās konsekventāku darbu. Um, un tas veids, kā Eiropas Savienība veido attiecības ar trešajām valstīm, kļūs konsekventāks. Cerams, ka šī ir tāda iespēja un ir pienācis laiks runāt par jaunu praksi un jauniem veidiem. Tagad Aleksējevs kundze, es jums dodu vārdu apmēram uz septiņām minūtēm. <coughs> Paldies! Pirmkārt, es gribētu pievienoties visam, ko teica Orlova kungs, mans kolēģis, un eh, tāpēc man arī daudz vieglāk būs ievērot noteikto laiku, septiņas minūtes, un es pievienojos arī tiem ieteikumiem, eh, kas eh, tika izdalīti dalībniekiem. Un visi var ar to iepazīties. Gribēju minēt tikai dažas, pavisam konkrētas lietas, kas varētu palīdzēt pilsoniskiem uh, aktīvistiem Krievijā, un um, kas, manuprāt, uh, būtu iespējams, ko varētu darīt Eiropas Savienība. Pirmkārt, Mēs eh, nevienmēr, bet eh, bieži vien jau iepriekš jūtam eh, draudus un bīstamību attiecībā uz kādiem no mūsu aktīvistiem. Tagad tie ir cilvēki no Čečenijas, no Ingušetijas un no Dagestānas. Mēs vienkārši zinām, ka viņiem, ņemot vērā loģiku, ja tā var teikt, um, šādus drausmīgus vārdus saistībā ar loģiku, bet eh, ņemot vērā politisko slepkavību loģiku, tad eh, mēs zinām vienkārši, ka šie draudi pastāv. Vienīgais, ko mēs viņu labā varam izdarīt, eh, mēs varam lūgt jūsu palīdzību. Es domāju, ka jūs mums varētu palīdzēt. Uh, lai šādiem cilvēkiem uzreiz tiktu izsniegtas vīzas izbraukšanai. Daudz no viņiem prasa vīzas nevis sev, viņi saka, ka viņi grib strādāt līdz pēdējiem brīdiem, bet viņi lūdz vīzas saviem tuviniekiem, saviem bērniem, jo bieži vien uh, nogalina nevis pašu uh, cilvēku, bet kādu viņam dārgu cilvēku kā brīdinājumu. Un tas viņiem ir ļoti svarīgi, lai viņi jau laicīgi varētu savus tuviniekus, ģimenes locekļus nosūtīt uz uh, un drošām vietām, un Krievijā šādu vietu nav. Un Orlov kungs eh, jau teica, ka cilvēks nogalina visur, ieskaitot arī Maskavu. Tāpēc es gribētu lūgt nevilkt garimā eh, vīzu pieņemšanas procedūru, tātad pieņemt tādu lēmumu, eh, lai cilvēki, kas vada šīs te organizācijas, kas strādā šajā reģionā, varētu pēc tādas vispārējas Eh, vienošanās norādīt uz tiem cilvēkiem, kur varētu saņemt eh, vīzas sev vai saviem tuviniekiem. Tas bija pirmkārt. Otrkārt, es vēršos eh, pie attīstības komitejas. Ļoti svarīga problēma. Nu, tagad varbūt ar krīzi tā ir aktuāla daudzos reģionos, bet, piemēram, Ziemeļkaukāzā Tā ir problēma, kas eh, zināmā mērā izskaidro um, šo te pilsoņu karu, kas būtībā notiek starp vāru un pilsoņiem šajās republikās. Un šobrīd eh, tas notiek Ingušetijā un Dagestānā. Un es būtu ļoti laimīga, ja attīstības, eh, Eiropas parlamenta attīstības komiteja uh, savā, savos plānos iekļautu tādas programmas, kas varētu palīdzēt nodrošināt dar ar darba vietām vai mācību vietām jauniešus no Kaukāza. Es nesaku, ka visi bezdarbnieki ir teroristi, bet ja 80% no jauniešiem, kas ir aktīvā tā eh, sabiedrības daļa, proti tie galvenokārt ir vīrieši, ir bezdarba, tad, protams, ka tas uh, rāda labvēlīgus eh, apstākļus, labvēlīgu augsni uh, fanātismam un terorismam. Ja varētu uh, palīdzēt atrasināt šo situāciju kaut kādā veidā, uh, tad um, tas būtu tāds reāls veids, kā varētu samazināt terorisma pakāpi. Un uh, tagad es gribētu, uh, paldies, Hēdī, jums, gribētu jums pateikties par to, ka jūs apmeklējāt cietumā Aleksēju Nikiforovu. Uh, Tas ir ļoti svarīgs eh, pasākums, svarīgs signāls, un es gribētu lūgt, eh, ja jūs zināt par šādu cilvēku ārestiem, tātad politiskiem ārestiem, tad es lūdzu organizēt uh, apmeklējums, lai parlamenta deputāti dotos pie viņiem, uh, varbūt arī citi pazīstami cilvēki no Eiropas varētu apmeklēt šos cilvēkus. Uh, Tātad šos cilvēkus, kas eh, tiek tiesāti pēc šādiem pāntiem. Un eh, eh, tas ir ļoti būtiski, jo tiesās, kur šie lēmumi, protams, netiek pieņemti, šie politiskie spriedumi tiek pieņemti politiskā līmenī. Ja jūs jūtat, ka šādi spriedumi tiks pieņemti, varbūt, ka šādi apmeklējumi varētu mainīt uh, šo lietu kursu. Un es gribētu pastāstīt jums par vēl diviem cilvēkiem, kas vēl nav saņēmuši spriedumu. Tas ir Aleksejs Sokolovs Jekaterinburgā, kas ir cilvēktiesība aizstāvis un um, kuru arestēja uh, pilnīgi atklāti safabricētu iegānstu dēļ, tātad tāpēc, ka viņš aktīvi un efektīvi strādāja Eh, kontrolējot ieslodzījumu vietas. Es ļoti lūdzu organizēt eh, braucienu pie Alekseja Sokolova, pirms viņš stāsies tiesas priekšā. Tas varētu izmainīt viņa eh, spriedumu. Un otra lieta ir Mihails Hadarkovskis, Ļebeģevs un šīs tiesas prāvas ir pat Krievijai e, nepieņemams. Tas ir kaut kas tā kā zinātniskā fantastika, pilnīgi atklāti safabricēta lieta, un es domāju, ka jebkurš apmeklējums e, pie šī ieslodzītā un jebkurš, e, um, jebkura iespēja runāt par to Eiropā, tomēr mazina iespēju ka viņam varētu tikt piespriests eh, tik uh, briesmīgs sots, kā tas varētu būt paredzēts šajā lietā. Es uh, atvainojos, ka nosaucu tik garu prasību un lūgumu sarakstu, bet uh, mums tiešām ir vajadzīga jūsu palīdzība. Paldies! Thank you, Mrs. Paldies, Aleksējas kundze! Es domāju, ka mēs varētu diskutēt arī par likumiem, kādi ir spēkā Krievijas fe federācijā saistībā ar spriedumiem, par kuriem jūs runājāt, attiecībā uz zināmiem punktiem eh, krimināla likumā. Šie tas ir 282. punkts. Un daudzi cilvēki ir noraizējušies par jaunā, eh, ja, jaunā, jauno iekšlietu ministrijas um, vien, struktūru vienību. Un tagad um, man ir runātājs saraksts, un vispirms es vēlētos uh, Fleckensteina kungam, kā Krievijas federācija, Krievijas delegācijas vadītājam, un arī Kil, Kilam kungs un Strifleres kundze. Lūdzu, turpiniet, uh, tad um, pieprasīt iespēju izteikties. Vai varbūt uh, pēc uh, Flekensteina mm, kunga runas varētu būt divas minūtes. Un tagad lūdzu Flekensteina kungs. Jā, paldies priekšstādātājs kundze, dāmas un kungi. Arī es uh, gribētu sveikt memoriālu organizāciju ar Saharau balvas piešķiršanu. Un uh, vēl vienu iemeslu pievienošu daudzus gadus Jūs esat bijis piemērs nevalstiskās organizācijas darbam, un daudziem jūs devāt papildus tādu drosmi strādāt tā, kā jūs strādājāt. Un es domāju, ka arī tādēļ mēs jūs cienam. Pat tiesības un cilvēktiesības ir tās vērtības, uz kurām valstās uh, valstis Eiropas Savienībā, un to atzīšana bija sākums Eiropas uh, integrācijai. Un tieši šo iemeslu dēļ šīm vērtībām uh, jāatspoguļo mūsu ikdienas darbs parlamentā. Tātad paliek uh, jautājums, kā mēs Eiropas Savienības parlamentārieši tiekamies ar mūsu Krievijas sarunu partneriem un kā varam tos pārliecināt, uh, ka uh, staļinistiskās pagātnes izvērtēšana un solidāras uh, pilsoniskās uh, sabiedrības uh, izvērtēšana ir saistība ar pamatiesību un cilvēktiesību uh, ievērošanu nav visu valsts vājināšana, bet gan otrādi valsts tiek stiprināta. Mēs gribam labu partnerību ar Krieviju. To teiks katrs uh, deputāts. Uh, katrs kolēģis šeit, jo mēs zinām, ka uh, tikai tā mēs varam veidot uh, labu uh, nākotni šajā kontinentā, bet pie labas partnerības piedara arī uh, taisnība un skaidrība un uh, tirdzniecība, zinātne un daudzas citas jomas. Šeit mēs varam tikai tad uh, pozitīvi uh, kopā darboties. Un tāda uz uzticību balstīta partnerība balstās uz vienādām vērtībām. Un tādēļ mūsu partnerim Krievijā mums jāpiedāvā no mūsu pašu pieredzes mācīties. Arī mēs ne tikai uh, pozitīvu pieredzi esam guvuši. Un būtiski ir, ka mums ir jāakceptē, ka katrai valstī ir jāatrod savs ceļš veidot uh, pilsonisko sabiedrību, kas funkcionē. Un pie skaidrības pieder tas, ka mums nav jāklusē uh, jo cilvēku tiesība organizācijas tādas kā memoriāls jāatbalsta. Un jums, Orlova kungs, tieši pēc jūs teiktā, jums ir taisnība mums, mūsu sarunās, kuras Krievijas delegācija vadīs, mums jāatgriežas pie tēmām. Un tās vienkārši nu, nav jānoliek malā tikai tad, kad esam sākuši diskutēt. Un janvārī, tad, kad mēs tiksimies ar mūsu kolēģiem no Krievijas dūmas, uh, Mēs um, runāsim par Saharovu balvu un esam paredzējuši atsevišķu darbu kārtības punktu. Mūsu kolēģis Vernārs Šulcs šo darbu sagatavos, un uh, tā kā mēs diskutējam, tad redzam, ka mm, nu, diskusijas netiks vienkārši noslēgtas. Mēs uh, domājam, ka darba programmā kopā ar Krievijas deputātiem mm, visdrīzāk nākošgad maijā uh, Vesels eh, pasākums notiks eh, par tēmu cilvēktiesības un pilsoniskā sabiedrība. Tas tiks organizēts un mēs eh, raudzīsimies, lai šai konferencē un uh, tajā tiktu piedāvāt sarunas ar jums un citiem mm, cilvēktiesību aktīvistiem. Es nevaru iedomāties tikšanās Maskavā, jebkur citur. Uh, kurā m, mm, nebūtu sarunas ar Amnesty International, ar Memorial un citiem. Un līdz ar to es domāju, ka jums taisnība arī no mūsu puses mums jākļūst konkrētākiem, mums jājautā, un kontakts jāuztur ne tikai ar oficiālajām iestādēm, bet ar tām, kuras jūs pieminējāt, un es varu garantēt, ka nākošo. Uh, piecu, nu praktiski četru pusgadu laikā mēs to arī darīsim. Un pēdējais punkts, ko vēlos vēl nosaukt. Es domāju, ka mūsu sarunās ar mūsu Krievijas partneriem progresu varam sagaidīt tikai tad, ja bū, mēs tādu respektu izrādīsim arī sarunu partneriem. Neiet runa par to, ka kāds tiktu izblamēts. Runiet par diskusijām, kā var apusēji viens otru atbalstīt ceļā uz priekšu. Un tas dažkārt ir sarežģīti rast šo pareizo ceļu. Un arī pie tā vēlamies strādāt. Jo tikai tā mēs varam jūs un citus aktīvistus Krievijā atbalstīt, un to mēs vēlamies darīt. Un jūs varat būt droši par to. Fleckensteina kungs, paldies! Un tagad gribētu dot vārdu Lohbīlers kundzei. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es arī gribētu pateikties balvas saņēmējiem par to darbu, ko veic viņi un citu cilvēktiesību aizstāvi Krievijā. Uh, Konkrēti gribētu atsaukties uz to, ko teica Orlova kungs par Eiropas Savienības un Krievijas cilvēktiesību dialogu un pateikties par konkrētiem priekšlikumiem. Līdzīgu kritiku mēs eh, attiecībā uz šo instrumentu dzirdējām arī, kad mums bija uzklausīšana par Ķīnu, proti par to, ka šie Eiropas Savienības cilvēktiesību dialogi eh, dod pārāk maz reālus rezultātus. Un es domāju, šeit mums nevajadzētu um, aizklāt, tad, tad, um, Tātad nevajadzētu uh, neredzēt, ka uh, šie dialogi bieži vien tiek uh, izmantot, lai šo kritiku izteikt tādā minimālā veidā. Un šādi dialogi bez rezultātiem tā jau nav tāda nopietna lieta. Un um, uh, tāpēc civilā sabiedrība vairs šiem dialogiem netic valstīs. Tāpēc man ir jautājums jums. Prezidents Medvēģievs runāja par uh, likumu par uh, nevalstiskajām organizācijām, īpaši par cilvēktiesību organizācijām, pārstrādāšanu un uh, viņš pēc tam neko nav darījis. Vai būtu saprātīgi no Eiropas puses centies panākt, lai šīs te NVO ierobežošanas likums tiktu pārstrādīts? Tagad gribu pavērsties Aleksējevas kundzei. Viņa ļoti skaidri pateica, kādu palīdzību vajadzētu sniegt cilvēktiesību aizstāvjiem. Un šeit būtu ļoti svarīgi, lai dalībvalstis ar Eiropas Savienības atbalstu veidotu programmas, eh, lai pēc iespējas ātrāk apdraudēts cilvēktiesību eh, aktīvists varētu izvest no Krievijas, iekļaujot arī viņu ģimenes, lai nebūtu kaut kāda ļoti gara un eh, ilga patvēru meklēšanas procedūra jāaiziet šiem cilvēkiem. Un es domāju, ka jāsaka arī mums pašiem, ka nav izprotams, ka Eiropas Savienības valstis cilvēks, kas, piemēram, nāk no Čečenijas, aizsūta atpakaļ uz Krieviju, kaut gan viņi tur ir apdraudēti, jo valsts negrib atzīt, ka ir tādi draudi. Es nezinu, vai laiks to atļauj, bet jūs, Aleksējevas kundze, iepriekšējās dienās bieži runājāt par to, kādas ir uh, pilsoniskās sabiedrības Krievijā stiprās puses un vājās puses. Varbūt jūs īsi vēl par to varētu parunāt. Protams, arī par tiem draudiem, kas uh, tik ļoti apgrūtina aktīvu darbību. Paldies! Paldies! Lohpīlērs kundze, es eh, gribētu nolasīt runātāju sārakstu, lai pārliecinātos, ka visi zina, kas runās. Uh, un tad eh, gribētu piedāvāt eh, paņemt vēl dažus jautājumus un tad dot vārdu Aleksējos kundzei un Orlov kungam, un pēc tam otro jautājumu kārtu. Trifler, eh, Mr. Thaler, Mr. Noiser, Mr. Mirski, Mr. Schulz, Mrs. Gomez. Anybody? Vai vēl kāds pietrūkst šajā sarakstā? Ja nē, tad Pēterlis kungs. Jā, bet manu jautājumu jau uzdeva, tātad es atsaucu savu. Paldies, ka jūs tik dāsnas esat. Tagad gribētu dot vārdu Kelam kungam un pēc tam Trīflers kundzei un pēc tam pa vidu dosim vārdu mūsu viesiem. Lūdzu, Kelam kungs, jums vārds. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you very much. Uh, dear colleagues, I have lived in... Uh, Dārgie kolēģi, esmu dzīvojis um, Padomu Savienībā ilgāk par 40 gadiem. Mēs aizbēgām no Padomu Savienības, lai kļūtu atkal brīvi. Bet mēs uh, ne, ne, neaizbēgām no saviem draugiem, uh, saviem līdzbiedriem ciņā par cilvēktiesībām. Mums ir tāda, uh, tāds pats liktenis un tādas pašas cerības. Tad kāpēc eh, tad šī, te, tāpēc šī Sahara balva ir tik ļoti svarīga mums visiem un jo sevišķi man? Tomēr es gribētu minēt kādu um, da, da, vietu no Kovaļeva kunga runas vakardien, kur viņš, kur viņš runāja par Krievijas ieguldījumu cilvēktiesībās kopš 60. gadu beigās, beigām. Tātad tur ir minēta Eiropa, un tas nav tikai par Krieviju, tas ir par mūsu kopīgo mantojumu un par mūsu kopējo atbildību. Bija, pad, bija padomju cilvēki, kas aizstāvēja cilvēku tiesības, un kā Kovaļova kungs eh, teica, tā rezultātā rietumu politiskās elites bija spiestas novērsties no tradicionālā pragmatisma jo, godīgi sakot, eh, rietumos eh, līderi nebija gatavi padomju savienības sabrukumam. Tāpēc eh, tas ir pēdējais, tas kā ieguldījums šeit cilvēktiesību kustībā. Es domāju, ka svarīgākā lieta, par kuru šodien jārunā, ir situācija Ziemeļkaukāzā. Jo savā ziņā Eiropas Savienība ir zaudējusi cerības uzlabot eh, jebko šajā ziņā. Un kā tik minēts vakardien, mūsu draugi ir atstāti vieni. Divi cilvēki nostā, iestājās eh, par to, lai Eh, sa saukt pie tiesas atbildīgos par noziegumiem. Daži ir notiesāti, bet eh, cilvēki, kuri eh, viņus iesūdzēja tiesā, ir nogalināti. Un par, un par to viņi sodu nav saņēmuši. Un es domāju, ka tas ir svarīgākais jautājums, kas mums jārisina. Un otrkārt, par mūsu nopietnību risinot cilvēktiesību situāciju Manuprāt, tas ir mūsu kopīgais uzdevums un mūsu kop... izveidot eh, pamatīgu, eh, spēcīgu eh, pilsonisko sabiedrību Krievijā. Eiropa nevar būt brīva bez, bez tā, ka Krievija kļūst demokrātiska. Un vēl svarīgs jautājums ir izlikšanās. Vec, vecais padomiskais veids, kā risināt jautājumus kā, kā kāds autors rakstīja, ka Krievijā tiek imitēta demokrātija un Eiropas eh, līderi izliekas, ka viņi tam tic. Mēs minējām šos jautājumus, mēs eh, tos aktualizējām, bet eh, tas nenotika pietiekami spēcīgi. Un galvenais jautājums ir tātad par Eiropas nopietnību ieviest izmaiņas. Ir bijušas eh, eh, daudz, ir līdz daudz runāt par, gā, par, runās par gāzes kamerām nacistu režīmā. Bet eh, šodien cilvēktiesības būtībā tiek nosmacētas gāzes traumē no Krievijas. Tāpēc es domāju, ka šobrīd mums ir vajadzīga noteiktība, lai risinātu šos jautājumus. Mans ierosinājums ir šāds. Kā jau tika minēts, šis eh, šī par, parlaments sasaukums sākās ar Estemīrovas kundzes slepkavību, un es domāju, ka būtu labi pie, vi, viņu uh, pieminēt, you, Kelam, very... nosaucot kādu zāli viņas vārdām man jums ir jāatgādina par to, ka mums tomēr laiks ir ierobežos. Tāpēc eh, tagad vārds Striflers kundzei un tad atkal mūsu vārdiem. Lūdzu, Striflers kundze. Jā, paldies. Es uh, gribētu uzdot jautājumu uh, eh, Arlova kungam, jo man liekas, ka ir uh, tādas lietas, kas manā skatījumā ir uh, nopietnas un. Uh, saistīts ar sakām, vai Eiropas komisija konsultējas ar jums, ar jums un jūsu kolēģiem uh, memorāla organizācijā pirms sākt uh, dialogu ar uh, varas iestādēm? Un vai ir uh, arī tāda atgriezeniskā saikne no komisijas puses uh, pēc dialoga, jo ja nav tāda, tad uh, nu, nav jau jēgas. Uh, plānus veidot, tas uh, nav liederīgi. Nu, labi, es pārspīlēju, bet nu, tas uh, Dažkārt tā ir. Un vēl uh, jautājums uh, Aleksējevs kundzei. Ir nepieciešams, uh, lai mēs uh, dotos braucienos, lai mēs apmeklētu uh, ieslaucītos. Es um, zinu, ka deputāti arī aicina to darīt, bet vai mm, deputāti patiesi var doties uz uh, cietumiem, ja ir tāda vēlme, tas arī ir nozīmīgi. Un es domāju, ka šie divi punkti ir tie pamatpunkti, lai uh, organizētu tādu efektīvu darbību un arī strādāt ar visiem tiem projektiem, kādus mēs vēlamies īstenot. Paldies! Priekšstādātāji, paldies! Tagad vārds Orlova kungam. Skukumņimina. Uh, cik daudz man ir laika manā rīcībā? Kā jūs vēlties, varbūt 3-4 minūtes? Pirmkārt, atbildot uz jūsu jautājumu, Eiropas komisija patiesi konsultējas ar mums pirms kārtējām konsultācijas sarunām. Un pēc šādu konsultāciju noslēguma tad parasti vēstniecībā. Uh, Uh, Eiropas komisijas pārstāvniecībā mums stāsta, kā šīs konsultācijas ir notikumas, bet katreiz iznāk tā, ka mēs uh, um, pirms sēdes kaut ko iesakam, mēs uh, tādas noteiktas uh, cerības uh, savienam ar to, ka šajās konsultācijās kaut kas notiks un būs arī normāls atbildes uz uh, nopietniem jautājumiem. Un pēc tam tas stāstījums mums par to, kas ir noticis, katreiz izvējo mūsu. Uh, cerības. Tātad pēc formas viss ir ļoti lieliski, bet pēc uh, satura, manuprāt, slikti. Tagad nākošais. Tāda ļoti nopietna uh, doma, ko jūs izteicāt par to, ka jāmeklē balans starp uh, spiedienu un cieņu. Uh, sadarbojoties ar Krievijas pusi un Eiropas uh, Savienību. Protams, ka tas tā ir tā. Bez uh, cieņas Krievijas puses, protams, nerunās, bet jāmeklē šis uh, balans. Um, saprotiet, ir nepieciešams šis spiediens, jo es esmu absolūti. Mm, viensprāts ar to, kas uh, tika teikts Krievijas puse. Diemžēl manas valsts pārstāvji um, sarunās uh, izliekas. Viņi visu laiku par demokrātiju uzdod to, kas notiek. Viņi eh, izdod par sarunām to, kas īsnībā ir tā, ka viņi atnāk kaut kur, saka labus vārdus, bet īstenībā viņi um, domā kaut ko pavisam citu. Ar ko jūs tiekaties? Uh, Krievijā nav vēlēšana, nav parlamenta. Uh, parlamenta priekšsēdētājs Grizlaus uh, teica, ka parlaments nav vieta diskusijām jūs kontaktēties ar cilvēkiem, un jums liekas, ka tie ir tauts ievēlēti parlamentārieši, kas ir neatkarīgi viņu vēlētāju pārstāvi, bet īstenībā pārstā, pārsvarā ir partija ģineresī kur uh, ir praktiski ierēdniecība nevis parlamentārieši, kā veidot dialogu jums lemt. Bet man liekas, ka jums tas ir jāsaprot, ka šī uh, tāda ļoti saturiskā atšķirība starp jums un jūsu kolēģiem uh, tā sauktajā Krievijas parlamentā. Tas tā. Un, ja jūs tikšanās reizā vēlaties uh, viņus pārliecināt uh, par kaut ko un teikt, ka tas ir jūsu interesēs, kungi, demokrātija, man liekas, ka tā ir tāda saturiska būtiska kļūda. Viņi mm, iz, uh, pilda to lomu, kādu Kremlis ir nolicis viņu priekšā. Viņi paši nepieņem lēmumu. Man liekas, ka Kremlis ļoti skaidri eh, veido sistēmu, apzināti un eh, pēctecīgi, lai veidot antidemokrātisku Krieviju. Un tādēļ pārliecināt eh, valdošo partiju Krievijā par kaut ko, cerot, ka mm, viņu galvās var kaut ko mainīt, tas ir bezcerīgi. Tātad, ja tā ir izpratne, nu tad kaut kādā veidā, teiksim, var šo dialogu veidot. Un pēdējais, ko es gribu teikt - publiskums. Man liekas, ka ļoti nozīmīgs ir publiskums e, Eiros, Eiropas Savienības darbībā. Jo šis dialogs par cilvēktiesībām e, Eiropas Savienību e, Krievija, viņš praktiski ir pazudis. Krievijā neviens nezina, par ko tika runāts, kā, kādā veidā, kāda ir Eiropas Savienības uh, pozīcija tajos jautājumos, kur tika apspriesti. Saprotiet, tas ir pilnīgi, nu, bez publicitātes. Bez tam publiski izteikts par, uh, teiksim, kaut kādiem jautājumiem, varbūt tiem asākajiem Eiropas uh, parlamentā, kas būtu risināts, ir ļoti būtisks mums, mums mm, Grievijas pilsoniskai sabiedrībai. Tagad nākošais par uh, mm, Ziemeļkaukozu. Angļu valodā skatos dokumentu kas ir sagatavots pēdējiem šim konsultāciju randam Eiropas Savienību Krieviju. Un Domāju, ka uh, kopiju skaits būs pietiekams tiem, kas ir zālē, tādēļ tie, kas uh, vēlas, uh, var saņemt kopijas. Es pilnībā piekrītu uh, šeit izteiktajām domām, ka pilsoņu izsūtīšana no Čečenijas, respektīvi atsū, izsūtīšana atpakaļ uz Krieviju bēgļu no Čečenijas, protams, ir viņa dzīvības apdraudējums. Uh, Bēgļu uh, starpā, protams, ka ir tādi, kas nav no Čečenijas un nav čečenieši, un cilvēki, kas, uh, nu, kā lai saka, sevi uzdod pa pilnīgi citiem, tas ir jāpārbauda, un mēs sadarbojas ar migrācijas dienestiem daudzās valstīs, un mēs apstiprinam, jeb arī uh, noraidam tās ziņas, kuras Čečenijas bēgļi nu, tā kā ir snieguši pēc migrācijas iestāžu lūguma. Bet tie, kas patiesi ir no Čečenijas, un tie, kas patiesi tur ir pārdzīvojuši vardarbību vai draudus, viņus tagad nedrīkst sūtīt atpakaļ uz Krieviju. Tātad tie stāsti, ka tur ir miers un stabilitāte, tā ir tie ir meli. Nu, tas laikam viss. Paldies! Paldies! Es, eh, ja nemaldos, tad eh, šodien bija viena epizode uz Polijas un Baltkrievijas robežas, kuras kāds simts čečenu bēgļi, kas eh, dzīvo ļoti sliktos apstākļos Polijā, protestēja, okupējot vilcienu, un tagad viņi saskars ar iespēju, pret viņiem tiks vērstas sankcijas. Uh, Un es gribētu minēt Dublinas regulu, uh, tā ir ļoti problemātiska Eiropas Savienībā, jo mēs pieņemam, ka visās valstīs ir pieņemam apstākļi patvērumu meklētājiem un bēgļiem, un pēc tam uh, viņus var uh, nosūtīt atpakaļ uz pirmo valsti, kur viņi ierodas Eiropas Savienībā, bet acīm redzot tā tas nav. Līdz ar to šis jautājums arī būtu nopietni jāapspriež. Tātad simtiem uh, čečenu bēgļu šobrīd atrodas uz Baltkrievijas un Polijas robežas. Aleksējevs kundz, lūdzu, centieties atbildēt uz jums uzdotiem jautājumiem. Eh, godīgi sakot, eh, nebija īpaši saprotams tulkojums, un varbūt es eh, nepavisam pareizi atbildēšu. Bija jautājums par to, cik saprātīgi vispirms cilvēkus izsūtīt no Čečenijas un pēc tam nosūtīt atpakaļ. Tātad pieņemt cilvēks no Čečenijas, bet es par to nerunāju, es runāju par kaut ko citu. Uh, ir uh, cilvēki, mūsu kolēģi, kuri strādā Čečenijā, Ingušetijā, Dagestānā. Uh, viņu dzīvības ir apdraudēts, tie ir reāli draudi, jo Ingušetijā, kad es uh, uz turieni aizbraucu apmēram pirms gada, varbūt vairāk, es tikos ar uh, Uh, makšu arī paušību, un uh, viņš man teica, jā, tas bija uzreiz pēc uh, Magamēda un Bojeba nogalināšanas. Viņš man teica, mēs uzskatījām, ka sākumā nogalinās uh, mani, makšu ripu, pēc tam Magamēdu. Un pēc tam Vlojebu. Mēs kļūdījāmies. Vispirms uh, nogalināja Vlojebu. Kurš no mums ir nākamais? Es nezinu. Nākamais izrādījās viņš. Viņš jau tagad ir nogalināts. No šiem trim cilvēkiem ir palicis viens - Magamets Kasbīvs. Es esmu uh, pārliecināta, ka viņa dzīvībai draud briesmas. Tagad viņš uh, ir ārzemēs. Viņš aizbrauca uz Somiju, Franciju, pēc tam uz Ameriku. Un uh, viņš. Uh, saka, ka viņš atgriezīsies, viņš uzskata, ka viņa dzīve būs bezjēdzīga, ja viņš neatgriezīsies. Es viņu gribu pierunāt palikt, bet es, protams, nevaru lemt viņu vietā, viņš ir pieaudzis cilvēks. Bet um, tās sievietes Čečenijā, kas tur strādā daudzus gadus, viņas man arī saka, mēs nevēlamies braukt prom, jo uh, bez šī darba mūsu dzīvē nebūs jēgas, uh, nošaus, nošaus, bet viņām ir bērni, viņām ir vīri. Uh, Viņām ir eh, citi radinieki, un viss par viņām baidās un pamatoti, jo Nav jau īsti skaidrs, ka tiešām šīs sievietes nogalinās, varbūt, ka nogalinās viņu tuviniekus, lai uh, piespiestu uh, tādā veidā uh, viņām atteikties no šī darba. Un tāpēc viņas man saka, mēs gribētu lūgt, lai dotu iespēju aizbraukt mūsu ģimenēm. Mēs varētu nosūtīt mūsu tuviniekus un atgriezties pašas. Uh, šeit strādāt. Un par to es arī runāju. Protams, ka ja cilvēks pats izlēma, viņš var aizbraukt. Uh, Es, eh, protams, uh, um, gribētu, lai cilvēki tur strādā, bet nu nevar taču skatīties uz cilvēku kā uz tādu robotu. Ja viņš uh, baidās par savu dzīvību, tad viņš var taču aizbraukt. Un ja viņi grib atgriezties, protams, viņi ir pieauguši cilvēki, viņi to var dalīt, darīt. Bet ja viņi grib uh, nogādāt savus ģimenes drošībā, tad es gribētu jūs lūgt, uh, palīdziet viņiem to izdarīt. Viņi to ir pelnījuši, jo viņi tiešām bezbailīgi cīnās. Uh, Uh, un var maksāt pat ar savu dzīvību šajā cīņā. Yes. Well, thank you, Mrs. Alex. Paldies, Aleksējevs kundze. Es domāju, ka mums ir jādomā par to, ko teica Lohbīlers kundze savā uzrunā, ka mums vajadzētu organizēt varbūt patvērumu programmas cilvēkiem, kas strādā bīstamos apstākļos, varbūt ne kā patvērumu meklētājiem, bet uh, varbūt viņiem dot vīzas, iespēju strādāt kādā Eiropas Savienības valstī kādu laiku, ja tas ir vajadzīgs. Un Čehijas prezidentūra pirms tagadējās Zviedrijas prezidentūras uzņēmās šādu iniciatīvu. Varbūt mēs atkal varam pievērsties šim jautājumam, un mūsu apakškomiteja tagad strādā pie uh, dažām idejām, kā varētu labāks mehānisms izstrādāt, lai atbalstītu cilvēktiesību aizstāvjus. Tā varētu būt viena ideja, ko mēs varētu šajā kontekstā apspriest. Nākamie runātāji manā sarakstā ir un laiks ir ierobežots, tātad uh, lūdzu paudiet varbūt solidaritāti un runājiet īsāk nekā divas minūtes. Noizer, Mr. Miski, Mr. Schulz, Mrs. Gomez. Un, ja mums būs laiks, tad arī Kačmareka kungs un pēc tam, protams, ārlietu komitejas priekšsēdētājs pašā noslēgumā un mūsu viesi. Tāler kungs, lūdzu. Hvala lepa, gospā predsedujočā. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Aleksējevs kundze, Orlov kungs, es vēlētos jūs eh, arī sveikt no savas puses un tas, ka un par, par to, ka jūs tikāt, tad jūs, jūsu darbs, manuprāt, ir vērts ar, ir vienlīdzīgs ar 50 dialogiem ar Krieviju, jo šādā veidā mēs varam uh, paust savu attieksmi par cilvēktiesībām Krievijā. Protams, ir ļoti, kāds ļoti svarīgi jautājums, jautājums, cik lielā mērā šī saikne, šī informācija, var izplatīties Krievijā. Par to mēs zinām uh, Slovenijā, ka memoriāla aktīvisti un citi cilvēktiesību aktīvisti saņēma Saharova balvu. Tā ir viena no galvenā, galvenajām ziņām Slovenijā šodien. Un es domāju, ka mums eh, šeit ir darīšana ar rekomendācijām. Tas ir ļoti svarīgi mūsu darbām. Un arī pētījumos, eh, kurus veic eh, parlamenta mm, tehniskie mm, dienesti. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs jautājums. Cik lielā mērā Krievijas iedzīvotāji vēlas patiesību? Cik lielā mērā viņi vēlas iegūt šo informāciju? Mūsu gadījumā pirms 20 gadiem Dienvidslāvijā Mēs eh, celā, centāmies būt eh, noskaņot pret eh, staļinismu. Mēs bijām par demokrātiju. Mēs vēlējāmies demokrātiju, vēlējāmies dzirdēt informāciju, un tas noveda pie apvērsuma. Šādā veidā autoritārais režīms zaudēja varu. Es domāju, ka mums vajadzētu darīt vairāk, vai arī pēc iespējas vairāk, lai mm, lai rem, remdētu šo izsalkumu pēc informācijas. Un es domāju, ka mums būtu jāsaka taisnība. Mums būtu jāaicina Krievijas valsts iestādes cīnīties eh, pret eh, šīm slakujām, tāpat kā mēs cīnāmies pret mafiju. Paldies, eh, vārds Noicerkungam. No Jā, paldies priekšsēdētājs kundze. Pavisam īsi par dialogu starp starp uh, Eiropas Savienību un Krieviju, kas ik pusgadu notiek. Es domāju, ka šis dialogs uh, tādā veidā, kā tiek īstenots, neatbilst mūsu uh, priekšstatiem Eiropā. Tas nav īsts dialogs, un tā kā mūsu laureāti par to runāja, um, tā arī nav tāda ilgtermiņa diskusija. Es domāju, ka mums vajadzētu meklēt pragmatiskus un skaidrus risinājumus. Uh, un uh, iesaistīt nevalstiskās organizācijas. Uh, kamēr dialogs ir tikai starp ierēģiem, uh, kas strādā Eiropas Savienībā un Krievijā, mums jāmeklē jaunas uh, formas, un Štriflērs kundze jau arī izteica priekšlikumu, kas nozīmē, ka nu, tāda tā kā institūcija uh, tiek uh, veidot, ka pirms dialoga notiek tikšanās ar noteiktu darbu kārtību. Uh, Eiropas pilsoņi tiktos ar nevalstiskām organizācijām un a, arī pēc tam. Un ka pēc tam arī dialogi tiek izvērtēti. Un tēmas, kādas ir bijušas darba kārtībā, tikai tad tiek izslēgts no darba kārtības, kad Krievijas nevalstiskās organizācijas saka, jā, a, ok, mēs varam dot zaļo gaismu. Problēma mūsu izpratnē arī ir, teiksim, pārvarēta un atrisināta. Un pēdējais. No mūsu puses vajadzētu censties tik daudz uh, publisko skatījumu dialogā ienest, cik iespējams, lai šis process, kuru mans kolēģis Tālers pieminēja, tiktu pātrināts. You, Paldies, Noizera kungs. Šīs diskusijas starp Eiropas Savienības ierēģiem un NVO jau eksistē, bet problēma ir tā, ka šīs sarunas neatspoguļojas konsultācijās un nerunājot nemaz par samitiem. Viens veids, kā stiprināt šo signālu, būtu pārnest šīs konsultācijas uz Krievijas teritoriju, bet kā jau mēs tie dzirdējām no Orlova kunga, tad Krievijas iestādes visu laiku to um, noliedz, atsaka šādu iespēju, bet varbūt mums tagad ir iespējas. Mir, Mirska kungs, lūdzu. Добрый день, я поздравляю. Labdien, es uh, sveicu jūs kā Saharova laurijas, uh, э, prēmijas laureāts. Uh, cīnīties par cilvēktiesībām ir ļoti nozīmīgi, bet es gribēju pāris detaļas precizēt. Jūs visu laiku sakat, jūs sakat pārstāvot pilsonisko sabiedrību. Kas ir pilsoniskā sabiedrība? Cik jūs esat šajā sabiedri, pilsoniskajā sabiedrībā? Kas jūs atbalsta? Uh, Es tā arī nedzirdēju jūsu uzstāšanās reizēs Eiroparlamentā. Tagad es gribu teikt vēl vienu lietu. Eiroparlamentā katram, uh, katrs deputāts bauda vēlētāju uzticību. Un tādēļ Eiroparlamentāriešiem vairāk jārunā ar uh, eh, parlamentu parlamentiem un uh, Krievijas parlamentu. Jūs tikko teicāt, ka Krievijas parlaments nav leģitīms orgāns, un tas ir tāds kā uh, klaunteātrs, bet mēs ar viņiem diskutējam, un uh, vēlēšanas Krievijā tika atzīts arī no Eiropas Savienības puses. Un vēl viens jautājums. Kādēļ pilsonisko sabiedrība nevēlas uh, Krievijas teritorijā veidot politisku spēku, lai uh, pārstāvētu vēlētājus Krievijas uh, parlamentā? Es domāju, ka mēs varētu jums ļoti efektīvi palīdzēt šai jomā. Un vēl par Kaukāzu, par situāciju Kaukāzā. Uh, Manuprāt, un es esmu daudz kārt tur bijis, esmu bijis arī padomju armijā un uh, biju kā oficieris padomju armijā, ļoti labi zinu situāciju Kaukāzā. Es gribu zināt, kas uzdrošināšies šeit šodien Eiropas Savienībā teikt, ka uh, Krievijas vietā sakārtos lietas Ziemeļkaukāzā. Es biju uh, Dienvidu Osetijā konflikta laikā, visus pats redzēju. Jūs runājat trešais, jūs runājat par politiskām. Uh, uh, nogalināšanām Nordost, Budžonovska un arī citas uh, politi, uh, ciks, ak teroristiskas akcijas, tās ir politiskās slepkavības uh, vai nē. Mēs varam runāt arī par atsevišķiem cilvēkiem. Un pēdējais, ko es gribēju teikt, mums tomēr ir jāzina, cik cilvēku jūs atbalstam, kas ir pilsoniskā sabiedrība, jo Krievijas politiskajā sistēmā ir vairāk kā 30 partijas, 6 no tām pārstāvētas parlamentā. Ja jūs domājat, ka tas nav leģitīms parlaments, tad es vispār nesaprotu, kādēļ mēs um, diskutējam ar uh, Krievijas parlamentu pārstāvjiem, valdības pārstāvjiem. Paldies. Mirski. Paldies, Mirska kungam. Tagad Šulc kungs, lūdzu jums vārds. <clears throat> Ja možno toliko još šoraz kazać. Jā, es tikai vēlreiz gribu teikt, Liels paldies par jūsu darbu un sirsnīgākie sveicieni. Uh, sakarā ar šo balvu. Es gribu divus jautājumus uzdot. Uh, runāšu tālāk vācu valodā. Putins uh, Krievijā 1. septembrī runājot par Katiņas slepkavībām, paziņoja, ka arhīvi bez uh, ierobežojuma tiks atvērti vēsturiskiem pētījumiem, vai tas jau ir noticis. Un otrs jautājums - Eiropas Savienība pat laban uh, mēģina. Uh, Medveģeva runu, kurš runāja par sabiedrības modernizāciju, vērtēt kā tādu modernizācijas vienošanos, bet mēs nedzirdam atsimirklī. Jetzt, jā. Jūs tagad dzirdat? Tā, tad pirmais jautājums ir arhīvi, vai ir arhīvi ir atvērti to, ko Putins solīja Polijai 1. septembrī par katiņus. Uh, notikumiem. Un otrais, uh, kas uh, būs vēl šajā nolīgumā ar Eiropas Savienību mm, bez cilvēku tiesībām, kāda modernizācija ir nepieciešama. Es lasīju Ohodorkovska rakstu, kur viņš rakstīja par paudzi M. Un uh, tas arī uh, atbild ļoti labi uz jūsu jautājumu. Tas, piemēram, atbild arī uz jautājumu, kas ir pilsoniskā sabiedrība Krievijā. Much, Paldies, Šulca kungs, un tagad uh, eh, Gomešas kundze. Lūdzu, jums vārds. And... Es esmu no Portugāles un 20 gadus dzīvoju diktatūras apstākļos. Šajā, šajos diktatūras apstākļos bija mm, neīs parlaments, un daudzus gadus tur bija tikai viena partija it, it kā bija vairākas, tomēr tas nebija īsts parlaments, kuram nebija nekādas saistības ar pilsonisko savie, sabiedrību. Iepriekš, iepriekšējais runātājs, kurš nezināja, kas ir pilsoniskā sabiedrība, tad es viņam nevaru piekrist, es zinu, kas ir pilsoniskā sa sabiedrība. Tas, un es vēlējos tieši uzdot jautājumu mūsu draugiem, uh, no memoriāla par pilsonisko sabiedrību, kā mēs Eiropas Savienībā, kura atbild, atbalsta pilsonības, pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu Krievijā, balstoties uz mūsu pieredzi, es varu teikt, ka galvenais uh, elements uh, šajā sabiedrības stiprin, stiprināšanā ir brīva informācija, uh, preses brīvība. Un es domāju, ka šajā ziņā es, jum, es jums. Es jums vēlējos jautāt, kas, kā cilvēki attiecas pret medijiem un cenzūru, kādas ir šīs attiecības un kā mēs varam palīdzēt eh, šeit Eiropā apstiprināt eh, pilsonisko sabiedrību Krievijā. Paldies, Gomeša skundze! Un tagad eh, lūdzu Kasmereka kungs eh, īsumā. Tātad par eh, čečenu bēgļiem Polijā lūdzu. Jā, pāris jautājumu atbildes par eh, čečenu situāciju Polijā. Bija protesti. Uh, protesti uz robežas starp Poliju un Vāciju. Uh, čečenu grupa mēģina nelegāli pāriet uh, robežu humāna apsvērumu dēļ. Uh, Bet viņi neiesniedz uh, oficiāls, teiksim, sūdzības. Visi zina, kādā situācijā Čečeni ir, un, uh, teiksim, pret viņiem netiks vērstas nekādas uh, uh, represijas. Uh, bet Polijā ir vislielākā kvota pat, cik daudziem cilvēkiem tiek piešķirts patvērums no bēgļiem. Problēma ir tāda, ka bēgļi nevēlas palikt Polijā. Un tas ļaunākais risinājums būtu tāds, ka uh, viņus uh, izsūtīt atpakaļ uz uh, Čečeniju, kur viņa dzīvība būtu briesmās, un tas, tas būtu tas sliktākais risinājums. Un es gribētu vēl mm, par Katiņu teikt. 17. septembrī Eiropas parlamentā bija diskusijas pāris dienas pēc tam, mm, kad Polijas um, varas iestādes noteica uh, precīzu upuru skaitu. Problēma ir tāda, ka no Krievijas viedokļa uh, tas bija parasts noziegums. Uh, parasti noslapkavošana, un tie tie paši kritēriji, kas ir tikuši izmantot arī Estemīros un Politkovskais nogalināšanā. Izņemot to, ka tajā laikā desmitiem tūkstoši cilvēku nogalināja un tagad mazāk. Bet nomenklatūra šiem šie kritēriji juridiskie, kas ir noteikti, ir absolūti identiski un nekas absolūti nav mainījies Krievijā. So to... Mums ir sešas minūtes. Un mums, to, mums vajag prātīgi sadalīt laiku, tāpēc eh, es ierosinu, ka Aleksējevs kundze runā divas minūtes, Orlau kungs runā divi, divas minūtes un Albertīnī kundze runā divas minūtes. Lūdzu, Aleksējevs kundze, jums tiek dots vārds. Paldies. Jautājumi, kurus uh, uzdeva viens no uh, eh, jautājumu uzdevumiem. Uh, tam ir nepieciešama lekcija, kas tā ir pilsoniskā sabiedrība Krievijā un cik tā ir liela. Ja jūs dod man 40 minūtes, tad ļoti labprāt visu uh, paskā, paskaidrošu. Tā ir lekcija, kuru lasu daudzus gadus. Bet nu, tagad es vienkārši nevaru atbildēt uz šo jautājumu. Jūs zinat, kāda ir situācija uh, Kaukāzā un skatāties oficiera. Uh, acīm Krievijas armijā. Jā, šāds viedoklis ir un daudzi to pārstāv. Daudzi man līdz uh, pilsoņi uh, to pārstāv, tāpēc, ka cilvēki, kas no šīs puses ir bijuši Čečenijā, tāda ir daudz kārt vairāk nekā uh, cilvēktiesība aizstāvji, kas uzklausa uh, mierīgos iedzīvotājus, kas cieš no um, divu pušu sadursmēm. Es, godīgi sakot, nezinu, ko uh, vēl um, uh, par divām minūtēm var atbildēt. Atvainojiet. I feel terribly guilty, but uh, we have our limited time. Tad, protams, kā mums ir laiks ierobežots, tagad lūdzu Orlov kungs. Nu, vispār uh, Mirska kungam esmu pateicīgs par interesantiem jautājumiem. Pirmais, kādēļ netiek veidot tik pilsoniski spēki Krievijas teritorijā, lai uh, uzraudzītu uh, vēlēšanas. Nu, jūs acīm redzot vienkārši nezinu situāciju Krievijā. Tātad Krievijā ir tāds uh, spēks golas balss, bet jums būtu jāzina arī, ka Krievijas teritorijā uh, jaunā izvēlētā likumdošana ir aizliegusi uzraudzīt uh, vēlēšanas nepolitiskiem spēkiem. Nav tādas uh, iespējas vispār. Nekādi neatkarīgi spēki nevar uzraudzīt vēlēšanas. Vēlēšanas var uzraudzīt tikai uh, pieļauts politiskās partijas. Un šeit uzreiz tad ir jautājumi. Ja man vismaz desmit minūtu laiks būtu, tad es varētu pastāstīt, kā neatkarīgas uh, partijas netiek pielaists uh, pie vēlēšanu novērošanas. Tagad nākošais. Uh, Jāatgādina tas, ka pēdējās vēlēšanās, jā, tās nebija parlamenta vēlēšanas, tās bija vietējās vēlēšanas, bet šīs pēdējās vēlēšanas bija tādu uh, sašutumu vētru izsaukušas pat tajās opozīcijas uh, partijās, kas ir parlamentā, ka ir skaidrs, ka vēlēšana līmenis Krievijā ir zem jebkuras uh, latiņas - terorisms. Terorisms ir, terorisms ir briesmīgs drauds Krievijai, ar terorismu jācīnās un mūsu ziņojumā par to ir teikts. Bet nevar uh, cīnīties ar terorismu, īstenojot valsts teroru, un tieši tas notiek Krievijā. Un mēs uzskatām, ka tas ir ne tikai necilvēcīgi, ne tikai beztiesīgi šādā veidā cīnīties, bet arī neefektīvi, jo cīņa ar terorismu o, no valsts terora puses uh, Ziemeļkaukāzā, kā mēs redzam, noved pie atgrie, no, otras uh, situācijas, ka pie jaunas destabilizācijas. Tagad par uh, arhīviem, vēsturniekiem. Diemžēl nepietiekami daudz uh, atvērti un ir tendence, uh, ka uh, tie. Uh, tiek aizvien vairāk slēgti. Kā atbalstīt Krievijas pilsonisko sabiedrību, ja jūs paraugaties mūsu ieteikumos uh, un Stokholmas rekomendācijās. Tur uh, viss ir tādi ļoti konkrēti soļi, kas ir uh, vērsti uz to, lai atbalstītu Krievijas pilsonisko sabiedrību. Paldies! Thank you very much. Paldies! Tagad Albertīnī, kungs. Kā mēs varētu apkopot visu šo diskusiju? Lūdzu. Paldies! tad man ir ļoti maz laika. Klausoties un vēloties daudz ko pateikt, dažkārt eh, nav nemaz eh, vajadzīgs kaut ko darīt, jo visi saprot mūsu intereses. Tad, tad padoms, ko mēs no, nu, no jums lūdzām, tāpēc mēs tā, esam jums līdzās jūsu cīņā. Jūs eh, pieminējāt eh, specifiskus eh, ierosinājumus tad attiecībā uz ieslodzītajiem, kur ir ieslodzīti par saviem uzskatiem. Tā tam nevajadzētu notikt demokrātiskā valstī. Palīdzība ģimenes locekļiem iegūt vīzas, lai izvairītos no represijām un Stokholmas eh, rekomendācijas attiecībā uz um, attiecību uzlabošanu ar um, pilsonisko sabiedrību palīdzība, bēgļiem ekonomiska attīstība Ziemeļa Kaukāzā. Tātad, kas var apdraudēt šo te fundamentālismu kultūru un kas nepalīdz uzlabot eh, cilvēktiesību situāciju valstī? Eiropas Savienība ir sākus attīstīt, at, sākus attī, attīstīt ja, um, ārlietu politiku attiecībā uz Krievijas federāciju, un tagad mēs varam paļauties zināmu stabilitāti. Un kā jau es eh, minēju, un kā, kā jau mēs visi to minējām, apusējās attiecības starp Eiropas Savienību un jebkuru balst, valsti ir jā, jābalsta arī uz cil cilvēktiesību ievērošanu. Pirms pāris dienām es biju konferencē Milānā, un konferences nosaukums bija no Berlīnas mūra krišanas līdz Lisabonas līgumam. Un šodien es, es dzirdēju tātad, to, to, to, kam vajadzēja nu, notikt, kādam vajadzētu būt tātad, komunisms eh, jau 20 gadus eh, vairs neeksistē. Tomēr tagad Eiropas Savienībā ir iespēja attīstīt jaunu dimensiju, iegūt jaunu lomu, eh, darboties kā, darboties, lai tātad atbalstītu cilvēktiesības. Paldies par jūsu padomiem. Mēs esam kopā ar jums cīnoties par demokrātiju jūsu valstī. Un tātad, lai demokrātija izplatītos uh, visā pasaulē, mēs varētu visi dzīvot labāk. Striflers kundze. Jā, uh, es gribētu tikai 30 sekundes uh, lūgt. Jā, 30 sekundes. Es izmantošu šo laiku, lai pateiktu, ka ir nepieciešams, lai jauns process tiktu aizsākts uh, dialogā starp parlamentāriešiem, autoritātēm, komisiju un arī uh, tādām organizācijām kā uh, memoriāls. Un es tiešām domāju, ka tas ir nozīmīgi un nepieciešams. Paldies! That, uh, only, uh, the... Iespējams, uh, jūs uzskatāt.